ka balsošana notiks pēc debatēm. Nākamais darba kārtības jautājums ir Nepāla. Došu uzreiz vārdu šī jautājuma iniciatoriem uz pusotru minūti. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Geringer Donebergs kundze. Paldies priekšsādātāji. Benjamins Franklins reiz runājot par Amerikas konstitūciju, teica, ka konstitūcija nevar garantēt laimi, bet tā ļauj tiekties pēc laimes. Nepāles pilsoņi šobrīd nes, nevar tiekties pēc laimes, jo konstitūcijas apstiprināšana tiek ievilkta, komunistu partija un maoisti nav gatavi uz kompromisiem, militārie grupējumi izturs ļoti slepeni ne, saistībā ar šīs konstitūcijas izstrādi Un 30, 13 miljoni iedzīvotāji dzīvo milzīgā nabadzībā šai valstī, viņiem nav pat elektrības, nav pārtiks. Nepāli ir iekartusi šai nabadzības slazdā, tai nav spēka. Uh, tā, protams, atrodas arī ļoti nelabvēlīgos uh, geogrāfiskos apstākļos, bet mēs gribam aicināt uh, Nepālu neizsviest Eh, ne, nepalaist vējā šo panākto miera līgumu 85. gadā, bet sagatavot beidzot šo konstitūciju, kas varētu definēt cilvēku tiesības un pienākums un kas palīdzētu tālāk uzturēt demokrātiju, veidot demokrātiju šajā valstī. Esmu deputāts no valsts, kas eh, vēsturis, vēsturiski ir tikusi čalta un dragāta, un tāpēc saprotu, cik ārkārtīgi grūta ir situācija Nepal, Nepālā. Konstitūcija nedos Nepālas iedzīvotājiem lēmu, bet tā ļaus viņiem pēc tās tiekties. Paldies! Tālāk došu vārdu Tāno kungam. Priekšsādātāji. Situācija Nepālā nav pārsteidzoša. Esam manījuši, kādas pārmaiņas šajā valstī notiek. 2001. gada eh, notikumi apdraudēja monarhiju, pēc tam karalis eh, nu, pilnībā protestēja pret jebkādu veidu maoistu rīcībām, visas šīs pretrunas pirms pāris gadiem vēl tālāk sāsinājās. Nu šķiet, ka šobrīd republikāniskās demokrātijas eh, aizsākumi ir atkal apturēti. Šajā valstī valda milzīgs bezdarbs, slimības, nabadzība, norisinās vardarbība un varbūt pat arī spīdzināšana. Šis eh, pārmaiņas Nepālā ne, nenesa līdzi samierināšanos starp grupējumiem. Un nenoved pie tiesiskuma. Es ceru, ka Eiropas Savienība šo jomu vērsīs savus centienus un sniegs ir nepieciešamo humāno palīdzību jo citādi šī valsts var sabrukt visā, visās tās struktūrās, un tas radīs vēl vienu papildus drošības draudu Dienvidu Austrumāzijā. Paldies, saka priekšsādātājs Tānaku kungam, tālāk nākamais runātājs uz divām minūtēm Romēva Jurēda kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Es runāju savas kolēģis Džīnas Lamberts vārdā. Viņa nevarēja būt šodien šeit. Viņa ir delegācijas vadītāja attiecībā uz šo valsti. Bet viņa man lūdz teikt sekojošo. Pēdējo gadu laikā pilnīgi noteikti Nepāla ir nodrošinājusi pozitīvas pārmaiņas saskaņā ar miera nolīgumu, bet tāpat laikā apstākļi ir sarežģīti un nav pārsteidzoši, ka šajā sarežģītajā situācijā ir notikuši arī dažādi eh, da, arī regresīvi soļi. Nav izdevies viņiem izpildīt šī gada jūnijā noteikto termiņu attiecībā uz konstitūcijas projektu sagatavošanu. Tā visa rezultātā demokrātijas principi nevar tikt burt, no, oficiāli noformulēti. Šobrīd tiek noteikts pagarinājums Konstitucionālajai asamblējai teksta izstrādāšanai uz vienu gadu. Un trim partijām savā starpā ir jāsadarbojas. Tas notika pēdējā brīdī eh, miera nolīguma autoriem un konstitūcijas sagatavotājiem ir jābūt gataviem uz kompromisu. Es ceru, ka viņi izmanto šo iespēju eh, un tomēr vēl pastāv iespēja cerību uz šo vēlēto orgānu, kas varētu rasties sadarbības rezultātā nepieciešams, lai pie, pie varas stātos parlaments. Pastāv iespēja, ka varētu nodroš, šajā valstī attīstīt atjaunīgos enerģijas resursus un tā tālāk, bet tas nav iespējams bez demokrātijas un tiesiskuma. Integrācija attiecībā uz bijušajiem maoistu kar, kar, kar spēkiem arī ir ļoti svarīga. Tam ir jānāk kā simbolam demokrātiskai attīstībai. Mēs uzskatām, ka starptautiskā sabiedrība, tostarp Eiropas Savienība, vēlas īstenot visādi veidu praktisku pasākumus, kas palīdzētu šai valstī stiprināt demokrātiju. Es ceru, ka pēc pāris nedēļām mēs atkal pie šī jautājuma atgriezīsimies, ja panākumi netiks gūti. Kā jau teicu, Nepāli ir spērus solis uz priekšu demokratizēšanas e, ceļā, un tāpēc mēs gribam mudināt visas iesaistītās puses turpināt šo ceļu uz priekšu šajā trīspunktu plānā. Ja tas neizdosies, tad tādā gadījumā cietīs Nepāls iedzīvotāji jo un, un tas nebūtu pieļaujams. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Predes kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsādātāja situācija Nepālā rada bažas. Vardarbība šai valstī ir sāsinājusies, tā ar vien izplešas. Un, lai stiprinātu samierināšanās procesus nacionālā līmenī, pēc civilajiem konfliktiem, kas ir ilguši vairāk kā desmit gadus un kas noslēdzās tikai un vienīgi 2006. gadā. Atcerēsimies, ka šo konfliktu rezultātā gāja bojām vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku. Ir nepieciešama konstitūcija. Tas piedāvās juridisko, tas dos juridisko ietvaru Nepālē. Ja mēs veicināsim demokrīti un cilvēktiesības, tas būs iespējams. Politisko partiju vadītājiem jāspēj iesaistīties sarunās. Uh, Eh, un tādā veidā jārada priekšnosacījumi konstitucionālās asamblējas izveidošanai, kā liecina ANO ziņojumu un atskaitas. Tiesiskai sistēmai arī nepieciešama stiprināšana, tā lai varētu rast mierīgu risinājumu dažādu veidu konfliktu gadījumā. Un visbeidzot, gribu pieminēt, ka politiskā nestabilitāte pilnīgi noteikti negatīvi ietekmē sociālo un ekonomikas situāciju Nepālā. Tā jau tāpat ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, un bez stabilitātes labklājība nav iespējama. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Higīns kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Feodālistu monarhijas gāšana 2006. gadā bija Nepālas eh, iedzīvotāju sasniegums, un tā bija masu akcija, kuru realizējas vidusslānis, eh, strādnieki un zemnieki. Tas mobilizē cilvēku varu. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd kapitālismu iekārtas apstākļos labējās partijas nevēlas, lai šī revolūcija iet tālāk, jo tā apdraudētu viņa ekonomisko kontrolu un e, privileģēto stāvokli Nepāls sabiedrībā. Tikai 50%, pro, 50 cilvēku no 29 miljoniem dzīvo ārkārtīgas nabadzības apstākļos, 16% eh, cieš no uh, nepietiekama pārtika, pārtikas daudzuma. Ļoti daudz ir uh, analfabētu Nepālā. Uh, Komunistiskās partijas ir pieļaujušas milzīgas kļūdas, veidojot koalīzijas valdību 2006. gadā, apvienojoties ar labējām partijām, kuras vēlās, vēlējās panākt eh, politisko varu, eh, turpinot eh, grimšanu nabadzībā vienai sabiedrības daļai, kļūstot baž, bagātāki paši. 2006. gadā masu kustība un ģenerāls streiks šī gada maijā nodemonstrēja to, ka dar, ka strādnieku šķīra un nabadzīgie vēlas sociālistisks pārmaiņas un sistēmu, kas būtu brīva no nabadzības un represijām. Eh, partijām, kuras patiešām pārstāv masas, šobrīd ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu situāciju eh, Nepāls sabiedrībā. Uh, ir jāpārņem galvenie bagātības avoti un jānodibina demokrātiska kontrola. Šāda socialistiska programma pieļautu sociālu transformāciju un atvieglotu un dotu iedvesmu strādniekiem Ķīnā un arī Indijā, un tas dotu neatkarību arī nacionālajām minoritātēm Nepālā. Higgins. Paldies, kolēģi! Tālāk Šāks kundze. Cienījamais priekšsēdētāji kolēģi, pēc uh, pilsoņu kara, eh, Nepālā ir iestājusies miera, eh, taču, eh, diemžēl, šis miers ir apdraudēts. Pastāv politiskā nestabilitāte, netiek veikts vajadzīgās politiskās reformas, piemēram, konstitūcija nav pabeigta, un tās spēkā stāšanās termiņš jau ir atlikts par gadu. Nepālā ir milzīgs potenciāls, lai ekonomiski attīstītos. Uh, un lai ierobežotu augušo nabadzību, taču ir nepieciešama stabilitāte. Vispirms e, e, karstāvokļa likuma regulāra pārkāpšana ir e, jāizbeidz. ANO ir jāspēlē loma šajā procesā, īpaši, ja mēs runājam par uh, starptautisko mieru uzturēšanas spēku līdzdalību un ir jāizveido virkne komiteju, kas nodarbotos ar sarežģītākiem jautājumiem, kā piemēram komisija pazudušo cilvēku komisija, pamiera komisija, samierināšanās komisija, Nacionālā miera un rehabilitācijas komisija un tā tālāk. Ir jāveido neatkarīga tiesu vāra, balstoties uz konstitucionālo procesu. Un, uh, e, jānodod starptautiskajam kara tribunālam kara noziedznieki. Savukārt nepāliešiem ir jāspēj reformēt savus bruņotos e, spēkus un jāintegrē e, varbūt bijušie e, pretinieki un, un jāizformē tie, kas nespēja reintegrēties un ir jālikvidē visi instrumenti, ko var izmantot Uh, cilvēku spīdzināšanai un mocīšanai. Paldies! Paldies! Šāks kundze. Un tagad politisko grupu vārdā Bašesko kundze. Paldies priekšsēdētāji, lai gan uh, pilsoņu karš beidzās jau 2006. gadā, pēc desmit gadiem. Ekonomiskā un sociālā situācija Nepālā eh, joprojām ir ļoti smaga, bez stabilitātes. Nepāla nespēja attīstīties eh, tā, kā to dara tās kaimiņi, piemēram, Indija vai Ķīna, kas ir eh, valstis, kuru ekonomikas uzplaukst, un Nepālieši nav spējuši pieņemt savu konstitūciju paredzētajā termiņā 2010. gada maijā. Tādēļ ir labi, ka konstitucionālās asamblēs mandāts ir pagarināts par vienu gadu. Ir ļoti svarīgi, lai Nepāla pieņemtu konstitūciju un tas nodrošinātu likumības un tiesiskās kārtības ievērošanu Nepālā ir jāpārvar visnopietnākie eh, draudi, kas ir vardarbība, eh, kas tiek pieļauta, risinot politiska rakstura problēmas. Paldies, Pasesku kundze, tālāk Zjobro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Nepālā eh, rada mums bažas jau gadiem 1958. Eh, gadā šeit jau notika pirmās vēlēšanas, taču demokrātiski risinājumi nepastāvēja ilgi. Un pēdējos gados mēs, protams, redzam, zinām, progresu 2006. gadā eh, tika panākta mierīga vienošanās, kas beidza pilsoņu kār 2008. gadā, notika konstitucionālās asamblējas vēlēšanas kas arī tika vērtētas kā tādas, kas atbilst starptautiskām normām, taču šobrīd mēs novērojam krasas situācijas pasliktināšanos un lēmums attiecībā uz pasākumiem, kam vajadzētu paplašināt konstitucionālas asamblējas pilnvaras, diemžēl netiek pildīts. Un, uh, Tādēļ es aicinu atbalstīt tos pasākumus, um, veicināt tos pasākumus, kas varētu uh, atbalstīt uh, mierīgu noregulējumu šajā valstī, aizstāvot arī kristiešu minoritātes tiesības. Paldies! Un tālāk. Es lūgtu kolēģis, kas lasa savus tekstus, darīt to lēnāk jo nozīmi saprast ātri lasītam tekstam uztvert ir ļoti grūti. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es nerakst, nelasīšu gan, runāšu pats no sevis. Un apsolu, ka nedarīšu to arī ātri. Kaut gan īstenībā tas man nav raksturīgi. Situācija eh, Nepālā īstenībā uzlabojas, tas ir paradoxāli, bet tā tas ir. Eh, tā, un tieši tādēļ, ka parlamentam ir vairāk pilnvaru. Jāsaka, ka Nepāla ir tikai ļoti gara ceļa sākumā. Pilsoņu karš ievērojumi ir ietekmējis valsti. Uh, un tikai šobrīd viņi ir sākuši saskatīt gaismu tuneļa galā. Eiropas parlaments var darīt daudz, lai uh, veicinātu valsts demokratizāciju, tāpat laikā paturot prātā to, ka demokrātiskās partijas uh, šajā valstī ir ļoti īpašas un viņu uzskati un uh, priekšlikumi. Tur ir, ir tādi maoistiski un komunistiski priekšlikumi, kas reizēm nonāk pretrunā vieniem ar otriem. Jā, paldies, un tālāk mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Kārhols kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs pilsoņu kārš, kurš turpinājās gandrīz desmit gadus Nepālā, beigu beigās eh, noslēdzās ar mieru līgumu Taču eh, situācija, diemžēl, nav mierīga, un eh, armija un politiskās pārtīs īstenībā nepārvalda situāciju pilnībā. Problēmas Nepālā joprojām pastāv, un uh, situācija ir visai nemierīga. Problēmas ir saistītas ar to, ka uh, nevar nodrošināt demokrātisku kontroli pār armiju. Uh, apvienotās nācijas un ap, apvienotiem nācijām un Eiropas Savienībai nekavējoties ir jārīkojas, lai pārkāp cilvēktiesības, lai pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus. Protams, ka mums ir jāuzslavē Nepāla par to labo darbu, kas jau ir izdarīts, lai risinātu dažādas kritiskas dabas jautājumus un nodrošinātu labāku nākotni nepāliešiem viņu zemē. Un tālāk Kretulkundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs piekrīt kolēģiem. Saspīlējums un vardarbība šai valstī, diemžēl, pieaug. Un es gribētu minēt varbūt vissāpīgāko problēmu, ar ko saskaras nepālieši, un tā ir ārkārtīgi nabadzība. Uh, Eh, iedzīvotājiem jādzīvo ārkārtīgi nožēlojamos apstākļos un ekonomiskās izaugsmes arī nav. Šī valsts geogrāfiski atrodas starp divām ļoti svarīgām attīstošamies ekonomikām - Ķīnu un Indiju, taču ekonomiskā izaugsme diemžēl eh, šajā valstī nenotiek. Uh, Eh, ļoti da, vairāk kā pusiedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, ļoti augsts ir analfabētisma līmenis, ir inflācija, eh, pārtiks krīze un tā tālāk. Un tas nav uh, tikai saspīlējuma avots, bet arī uh, humānas dabas problēma. Uh, Mums ir jāpalīdz eh, cilvēkiem eh, Nepālā un jāpalīdz attīstīt viņiem savu tautsājumniecību. Paldies, Kretu kundze. Devas kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es nesen esmu atgriezies no Nepālas, un ir kāda lieta, kas mums ir jāsaprot. Nepāls politiskie procesi ir ļoti trausli, bet tie tomēr attīstās. Taču ir ļoti nesaprātīgi turpināt politisko procesu, neatbruņojot maoistus, jo viņi ir atteikušies piedalīties politiskajos uh, procesos un vēlas mainīt valdību. Viņi uh, atsakās atbruņoties, viņi atsakās nolikt ieročus, un nevar būt politisks process, kad ir bruņot cilvēku daļa, kura atsakās uh, ieročus nolikt. Un līdz tas tiks nodrošināts, nodrošināts uh, Mums ir ļoti maigi jācenšas pārliecināt abas puses, kā ilgtermiņā tas ir visu nepāliešu interesēs un arī Eiropas Savienības interesēs, lai viņi visi noliktu ieroču un sēstos pie sarunu galda un veidotu kaut kādu vienotības valdību. Paldies Dēves kungam un kā pēdējais runātājs brīvā mikrofona uh, procedūrā Forštains kundze. Paldies! Tā nu ir noticis, ka jau virkne gadus esmu dzīvojis Nepālā. Tas bija laikā, kad nepālieši centās mainīt savu politisko sistēmu. Tas bija laiks pirms 20 gadiem. Es ļoti optimistiski skatījos uz šiem procesiem, taču tas ir izrādījies daudz sarežģītāks nekā kāds varēja iedomāties. Nepālieši Nepāla ir valsts ar ļoti sēnu vēsturi un kultūru. Cilvēki ir ļoti reliģiozi, viņi ir miermīlīgi. Mēs šeit runājām arī par uh, ekonomisko potenciālu. Tur nav nekāda potenciāla, tur nav nekādu uh, dabas resursu. Tur bieži ir uh, zemestrīces un plūdi, taču viņi ļoti cenšas faktiski e, viņiem ir jābūt un jācīnās starp diviem ļoti sarežģītas dabas kaimiņiem, un ja mēs viņiem nepalīdzēsim, tad uh, vienkārši viss beigsies ļoti slikti. Paldies! Honšteins kundze un visbeidzot komisāra kungam vārds noslēguma runai. Paldies, priekšsēdētāji cienījamie deputāti! Eh, šis te eh, sastrēgums politikas attīstībā Nepālā ir process, kam mēs sekojam jau ļoti sen. 2010. gada maijā vajadzēja pieņemt eh, Nepāls konstitūciju. Jāatzīmē, ka konstitucionālā krīze ir novērsta, jo termiņš ir pagarināts par vienu gadu. Uh, Taču eh, ļoti svarīgi, ļoti liels skaits eh, svarīgu jautājumu kavē šo procesu. Piemēram, federālā struktūra, eks-maoistu kaujinieku integrēšana un abu armiju integrēšana. Pastāv liels risks, ka valsts varētu nokļūt apburtajā nedrošības un nemieru lokā. Divi jautājumi - konstitūcijas eh, pabeigšana un uh, abu armiju uh, integrācija kļūst arvien sarežģītāk. Kaut gan, ja abas puses būs gatavas ka piekāpties, uh, tad varbūt iz, var arī tomēr izrādīties, ka gada nebūs pietiekami. Taču var atzīmēt, ka augstā komisāra postenis cilvēktiesībām viņa pilnvaru uh, termiņš ir pagarnāts par 12 eh, eh, mēnešiem. Eh, apvienotās nācijas ir sniegušas humāno palīdzību, tehnisko palīdzību. Viņa pārstāvniecība ir izvietota tur jau kopš 2005. gada. Koralas kungs augsta ir sacījis, ka augsta līmeņa politiskiem procesiem uh, trūkst stabilitātes, un pašlaik visām politiskajām partijām vajadzētu apvienoties, lai varētu miera procesu virzīt uz priekšu. Eiropas Savienībai ir izšķiroša loma, lai palīdzētu uh, šo grūto procesu Nepālai iziet cauri. Ir uh, dzirdēti dažādi paziņojumi no apvienoto nāciju puses, no augstās pārstāvis puses, aicinot eh, puses atkal sēsties pie sazunu, sarunu galda. Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt Nepāles valdībai eh, tik galā ar grūtībām eh, palīdzēt visus, attīstīt visus tos procesus, kas nu, varētu novest pie miera. Eiropas Savienība un tās dalība valstis pārstāv uh, 50% no visas attīstības palīdzības, ko saņem Nepāla. Komisija atbalsta Miera trasta fondu Nepālā. Pagājušajā gadā tika piešķirt 6 miljoni eiro un ir plānoti vēl 22 miljoni līdz 2012. gadam. jāsaka, ka e, tiek veidot speciāls fonds arī, lai maksātu algas uh, demobilizētajiem uh, e, mauicu karēviem. Ir jāturpina miera uh, process, 2000, kas sākās 2006. gadā, jo tikai tad varēs nepālieši baudīt miera procesa augļus. Komisija ir apņēmības pilna spērt visus nepieciešamos soļus, vai tie būtu vērsti uz attīstību, vai tie būtu demokrātiski vai ekonomiskas dabas, lai veicinātu miermīlīgu Nepālu. Paldies Dalī kungam. Un tagad es vēlējos jūs informēt, ka tika iesniegti seši rezolūcija priekšlikumi e - ECR, EFD, Zaļo Balskā grupa, Brīvā Eiropas alianse, Tautas partijas grupa. Tāpat arī uh, eh, GOE NGL grupa, un es vēlējos pateikt, ka sarunas par šo rezolūciju ir beigušās, un balsojums notiks pēc nākamā darba kārtības punkta. Tagad runāsim par nāvis soda izpildi Lībijā. Sākumā došu vārdu uh, rezolūcijas autoriem. Pirmais, uh, Tano kungs, paldies, priekšsādātāji kungs ja mēs runājam par nāvis sodu, es nekad eh, varbūt neesmu ieņēmis tādu ļoti skaidru pozīciju, bet jāņem vērā, kas ir noticis nesen Lībijā. Tur tika apsūdzēti cilvēki nepamoti, un īstenībā es nevarētu ļoti lielā mērā